Chers collègues, la séance est Kolēģi, turpinām sēdi. Pastāvīgā referenta iecelšana notiks 3. septembrī. Un šajā pēcpusdienā mēs uzklausīsim trojku decentralizēto aģentūru trojkas pārstāvjus. Tā ir mūsu gadskārtējā sanāksme un klātnēsots pastāvīgiem referentam. Vispirms es došu vārdu Silvano Presa, kurš ir Eiropas komisijas budžeta ģenerāldirekcijas priekšsēdētājs, lai izklāstītu komisijas priekšlikumus aģentūram nākošajam gadam, kā arī par vispārīgāko komisijas pieju, lai samazinātu līdz 17. gada beigām strādājošo skaitu, jo tā ir apņemšanās ar nolūku samazināt izdevumus. Pēc tam, kad būsim uzklausījuši Silvāno presā, došu vārdu pamattiesību aģentūras eh, priekšsēdētājam Martinam Kerunam, kurš pārstāv aģentūras, lai viņš izklāstītu savu viedokli par budžetu, kā arī, ja iespējams, pār koreper nostāju no pagājušās nedēļas. Kolēģi, jūs priekšā ir detalizētāks dokuments, ko sagatavoja aģentūras. Kas ir jau vakar izdalīts komitejas deputātiem. Un tagad Silvāno presā Būtu labi, ja jūs ņemtu vārdu tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Es izklāstīšu īsos vārdos par aģentūrām, kas ir kļuvušas par Eiropas Savienības arhitektūras nozīmīgu sastāvdaļu, un pēc tam ieskicēšu pašreizējo situāciju. Turpināšu savu stāšanos angļu valodā ar jūsu laipnu atļauju. Pēdējo 35 gadu laikā aptuveni 32 decentralizētas aģentūras ir izveidojušas ar visai plašu uzdevumu spektru. Šī izaugsme atspoguļojas budžeta izpratnē pieaugošajā summā, kas tiek finansēta no budžeta un kas ir finansēts kopš 2000. gada pieaugus praktiski deviņi um, reizes. Tas pats arī ir atspoguļots um, attiecībā uz personāla apjomu darba vietas tā saucamajās aģentūra organigrammās kas ir pieaugušas praktiski četras reizes un sasniedz pāri pa sešiem tūkstošiem strādājošo 32 decentralizētajās aģentūrās. Tātad tas ir bijis straujas izaugsmes periods aģentūrām. Un tur, eh, turpmākais ietvers septiņiem nākošiem gadiem ir drīzāk konsolidācijas periods kā gan budžeta, gan arī institūciju aģentūru e, struktūru ziņā. Tas ir atspoguļots tā saucamajā starpinstitūcija nolīgumā, kur vairāki daudzgadu finanšu schēmas punkti ir atspoguļoti, un tur ir skaidri norādīts mērķis samazināts pa, par 5% personāla apjoms visās institūcijās, struktūrās, aģentūrās. Piecu gadu perioda garumā. Par aģentūrām runājot, konsultācijas pūliņu sarežģīja tas fakts, ka ne visas aģentūras ir pilnībā izveidotas. Vairākas no tām jau pastāv ilgi, bet ir cita grupa nesen izveidotas, un tās vēl nav uzņēmušas pilnu gaitu, lai varētu īstenot savus uzdevumus. Trešā ģentūra grupa, kura pastāv jau kādu laiku, un kuru uzdevumu apjoms ir nesen paplašinājies. Tas nozīmē, ka likumdošanas procesā, kurš ir vai nu izveidojis vai paplašinājis aģentūru darba apjaumu, kad mēs runājam ar papildu uzdevumiem un cilvēku resursiem, kas iet ar to roku rokā, tad Mēs lēšam, ka varētu būt ap 300 papildu posteņiem klāt pie esošajām struktūrām. Kad mēs uzlūkojam mērķus, kas ir nospraust starp institūciju nolīgumā, tad kopīgais mērķis 5% eh, samazinājumam, uh, būtu ap 300 darba vietām, kas ir jāsamazina aģentūrās kopumā, bet arī ir 300 pieaugums, lai īstenotu jaunos uzdevumus un lai dotu iespēju nesen izveidotajām aģentūrām uzņemt pilnu gaitu. Kā tad apvienot šos abus konfliktējošos mērķus? Komisija To mēģināja panākt pagājušā gada komisi, ko, paziņojumā, kas eh, tika sagatavots 13. Eh, gada jūlijā, lai dotu iespēju palielināt eh, darbinieku skaitu dažās aģentūrās ar paredzamo samazinājumu, tika piedāvāts izveidot pārcelšanas grupu, kurā, kura palīdzētu stabilizēt šo uzdevumu. Un ar vienu, paturot vienu procentu gadā, tas dod iespēju šo pārvietojamo grupu izmantot, lai nodrošinātu ar darbiniekiem tās aģentūras, kam ir jāveic papildu uzdevumi samazinājumu tempam un pieaugumam ir jābūt līdzsvarotiem, lai varētu paturēt spēkā iespējas un ātrumu, un tas nosaka to, cik ātri dažas no aģentūrām var tikt izveidotas, un šajā sakarā komisija nākus klajā ar priekšlikumu plānot cilvēku resursus decentralizētajās aģentūrās, skatot katru atsevišķi no tām un vērtējot uzdevumus un paredzot tos līdz 2020. gadam. Samazinājums virs 5% aģentūrām, kas ir uzņēmušas jau pilnu darba gaitu, ir priekšnosacījums, lai varētu palielināt darbinieku skaitu citās aģentūrās, lai varētu veikt papildu uz pieaugušo uz darba apjomu. Šī cilvēka resursu darba programma ir atspoguļota grantu programmā, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta katrai no aģentūrām, lai varētu nodrošināt to, ka tas ir atbilstoši ikvienai no tiem mērķiem un griestiem, kas nosprausti daudz gadu finanšu schēmā. Izdevumu Eh, grupā bija norādīti griesti un ir jāpanāk, lai šie izdevumi tiem atbilstu. Atsevišķās programmās izdevumi ir paredzēti, ka tie nepārsniegs eh, noteiktos griestus. Šie izdevumi šobrīd ņem vērā daudzgadu finanšu schēmā noteikto summas, un tie atbilst kopīgajiem mērķiem samazināt personāla apjomu par 5% aģentūrās dotajā periodā un pa, nodrošina paredzamu darba ietvaru aģentūrām un arī gadskārtajā budžeta sagatavošanai. Pirmais uzdevums jaunajā budžeta kontekstā nāk ar 14. gada budžetu, kad pirmo reizi kopējais darba vietu skaits aģentūrās kopumā samazinās par nelielu skaitli relatīvi pēc sarunām. Tomēr tas samazinās tādajādi atspoguļot šos konsolidācijas pūliņus. Un tagad pārējot pie 15. gada budžeta projekta komisijas, savā priekšlikumā ir pieturējusies pie kopējās cilvēku resursu programmas un attiecīgajiem grantiem aģentūrām, kas tiek pilnībā vai daļai finansēts no Eiropas Savienības budžeta, ņemot vērā arī uh, ieviešanas programmu rezultātus, eh, ap, izvērtējot eh, esošās vajadzības un neatsakoties no lēmumiem, ko pieņēma parlaments un padomu 2014. gada budžetā, kad atsevišķi papildu posteņi tika piešķirti vairākām aģentūrām. Jauns elements salīdzinājumā ar komisijas pirms gada piedāvāto programmu ir jauna struktūra, vienot atrisinājumu, vienot atrisinājumu padomu banku nozarē. Tā ir jauna struktūra administratīvā budžeta ziņā, kas atbilst aģentūrai, kur ir jāparedz ap un tiks izveidoti 122 posteņi nākošā gada garumā, būs papildu finansējums no Eiropas Savienības budžeta, un šorīt jūsu komiteja apstiprināja pagaidu naudas transferu, lai varētu procesu uzsākt un nodrošināt darbību sākumu maksimāli drīz. Bet sākot jau no 15. gada beigām šī struktūra būs pašfinansēta un atmaksās avansu atpakaļ budžetām. Tā ir īsos vārdos situācija, kāda šobrīd ir, un esmu pārliecināts jau, ka lielākā daļa deputātu to zina, ir nozīmīgs punkts starp institūciju grupas izveidošana. Šāda darba grupa tiek izveidota saskaņā ar budžeta 2014-2020 eh, paredzēto programmu pēc parlamenta iniciatīvas. Grupa ir līdz šim sanākusi kopā divas reizes, ir vienošanās par sastāvu darba metodēm un termiņiem. Savukārt pār mandātu un apjomu grupai ir jādomā par attīstības veidu noteikšanu aģentūrām, balstoties uz skaidriem kritērijiem, lai varētu samazināt par 5% strādājošo skaitu par 5%, kā tas ir noteikts starp institūciju nolīgumā. Otrkārt, tiek sagaidīts, ka tiks skatīti papildu veidi sinerģijai un papildus eh, ietaupījumiem, kas eh, varētu nodrošināt tādu pašu rezultātu, bet citā veidā, un treškārt nu, panākt adekvātus apropriācijas budžetam, piešķirot eh, papildu uzdevums aģentūrām no likumdevējas iestādes. Tāda ir pašreizajā situācija un komisijas pieeja budžeta priekšlikumam decentralizētajām aģentūrām 2015. gadam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Direktorkungs, esam uzklausījuši komisijas nostāju par aģentūru budžetā ietvaru un nepieciešamību samazināt strādājošo skaitu, tajā pašā laikā paredzot jaunas struktūras aģentūras un paturot līdzsvaru. Un tagad es došu vārdu Mortenam Kērumam, kurš pārstāv e, pamatiesība aģentūru un uzklausīsim viņu viedokli. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātāji godātie priekšsēdētāji vietnieki, komitejas deputāti, paldies par šo iespēju uh, diskutēt par uh, 2015. gadu budžetu ar jums. Pirmkārt, man ir liels gods uh, jūs apsveikt ar jūsu ievēlēšanu un Eiropas Savienības aģentūru uh, vārdā, kurš šeit pārstāvu, varu teikt, ka mēs ar lielu prieku gaidām sadarbību ar jums turpmākajos gados un apliecinu arī, ka mums jau ir ļoti spēcīgs sadarbības pamats sadarbības ziņā vairākus gadus jau ar šo komiteju. Sākumā neliels ievads par aģentūrām. Protams, nerunāšu par katru. Uh, bet pavisam īsi par to, ko tad mēs eh, dodam kā savu ieguldījumu ES institūcijās. Un šeit gribu atgādināt par pasākumiem, kas ir veikti kopš pagājušā gada sanāksmes, kad mēs diskutējām par nākamā gada izaicinājumiem, ņemot vērā budžeta priekšlikums. Un noslēgumā uh, ieskatīšos nākotnē. Eiropas Savienības aģentūras ir svarīgs Eiropas Savienības komponents, tās izveido Eiropas parlaments un padome, lai veiktu konkrētus juridiskus, tehniskus vai zinātniskus uzdevumus. Mēs strādājam kopā ar galvenajām es institūcijām un dalību valstīm, sniedzot uz pierādījumiem balstītu uh, informāciju, lai palīdzētu pieņemt lēmumus un uh, apstiprināt politikas Eiropas Savienībā un nacionālā līmenī. Mēs veicam riska novērtējumus, veicam arī uzraudzības funkcijas un certifikācijas funkcijas. Mēs identificējam, novērtējam un ziņojam par uh, uh, draudiem, ja tādi ir Mēs eh, veicām pievienoto vērtību un kalpojam pilsoņiem sniedzot informāciju un zināšanas jomās, kas eh, ietekmē visus Eiropas pilsoņus. Visā pasaulē respektētas eh, aģentūras, kā piemēram ASV, pārtikas un zāļu aģentūras ir radīts, lai sniegtu ekspertu padomu uh, nacionālajām iestādēm. Arī līdzīgi Eiropas Savienībā aģentūras tika izveidotas, lai ieviestu Eiropas Savienības politikas efektīvāk un lai uh, ņemtu vērā institūciju un dalību valstu vajadzības. Mēs strādājam veselā virknē jomu, kas uh, būtiski ietekmē uh, cilvēku dzīvi gan uz zemes, gan jūrā, gan gaisā. Pārtika, zāles, ķīmijas produkti, darbs, eh, transports, vide, tieslietas, drošība un, protams, pamatiesības. Tās ir jomas, kurās strādājam. Tas ir tikai tāds piemēru saraksts, eh, ieskats tajās specializētajās jomās, kurās mēs strādājam. Aģentūras ir būtiskas ne tikai ieviešot Eiropas Savienības politikas un programmas, tas ļauj arī veikt apjomu ietaupījumus. Daudzos sektoros aģentūras samazina izmaksas, kas ir nodokļu maksātājiem. Vienkārši sakot, bieži vien ir lētāk, lētāk veikt kādu uzdevumu vienreiz Eiropas Savienības līmenī, Uh, tā vietā, lai to darītu nacionālā līmenī 28 reizes. Aģentūras uh, šobrīd uh, visas kopā patērē 0,6% no visa Eiropas budžeta. Pirms šīs sanāksmes jūs saņēmāt, kā jau priekšādātāji jūs teicāt, no mums pozīcijas dokumentu, kur ir uzsvērtas uh, galvenās problēmas, kas varētu skart uh, aģentūras, ja tiks pieņemts 2015. gada budžeta projekts. Ļaujiet man pieskarties galvenajiem elementiem un konkrētiem piemēriem. 2015. gada budžeta procedūra notiek laikā, kad daudziem Eiropas uh, pilsoņiem ir uh, ekonomiskas grūtības un dalību valstīm ir jācīnās ar budžeta ierobežojumiem aģentūras atrodas dalību valstīs, e, tuvu Eiropas pilsoņiem, un tāpēc mēs saprotam, kāda ir sarežģītā ekonomiskā situācija, kādā atrodas Eiropas Savienība. Tāpēc pirms es detalizētāk runāju par komisijas priekšlikumu par e, aģentūru finansēšanu 2015. gadā, es tiešām gribētu uzsvērt, ka aģentūras ir pilnībā uh, apņēmušās dot savu ieguldījumu, lai īstenotu pasākumus, kas risinātu ekonomiskās problēmas Eiropā. Un tomēr aģentūras aktīvi meklē iespējas, kā varētu vēl vairāk sadarboties, kā uzlabot caurskatāmību un, protams, arī efektivitāti. Mēs to darām, izmantojot eh, modernās tehnoloģijas, un arī dažādus uzņēmētarbības rīkus, piemēram, uz aktivitētēm balstīta pārvaldība un budžeta veidošana un izmaksu veidošana. Šie soļi jau ir spērti un tiek spērti, un to mērķis ir nodrošināt, lai tiktu izmantotas aģentūrās visas ietaupīšanas un racionalizācijas iespējas. Aģentūras respektē parlamentu padoms un komisijas eh, panākto vienošanos kopējā paziņojumā 2012. gadā par kopīgo pieeju. Labā sadarbībā ar komisijas dienestiem mēs jau esam tikuši diezgan tālu ievies šo ceļu karti, runājot par kopīgo pieeju. Galvenie pasākumi ceļu kartē ir ar mērķi uzlabot aģentūru efektivitāti un atbildību. Ceļumā kartas um, uzdevums ir uzlabot uh, aģentūru darbību, un vairākums šo pasākumu jau ir ieviesti, vai arī tiks pabeigti līdz šā gada beigām, uh, veicot vēl vairāk uzlabojumu efektivitātē. Diemžēl, neskatoties uz visiem šiem pasākumiem, ko aģentūras ir veikušas, uh, Ar to nepietiks, lai kompensētu tos samazinājumus, kurus mums piedāvā komisija. Ļaujiet šajā kontekstā atgādināt jauno iestāžu nolīgumu, kas tika pieņemts 2013. gada decembrī. Tur tika noteikts mērķis pakāpeniski ieviest personāla apjomu samazinājums visās Eiropas Savienības institūcijās un arī aģentūrās un struktūrās 5% apmērā 5 gadu laikā. Par šo punktu gribētu ļoti skaidri teikt, ka aģentūras ne tikai pieņēma šo samazinājumu, bet lielākā daļa, kaut arī tas bija ļoti grūti, jau to ir ieviesušas uh, daudz gadu uh, štata vietu plānos. Un tomēr uh, tagadējā Komisijas priekšlikumā mēs redzam, ka iet tālāk par šo 5% mērķi. Tiek uzdots uh, aģentūrām par vēl 5% samazināt uh, uh, šo uh, personāla sastāvu. To mēs jau redzējām arī pagājušā gada jūlijā komisijas paziņojumā. Uh, Tas bija tas paziņojums, kur parlaments noraidīja. Tāpat kā parlaments, aģentūras eh, ir strikti pret šo priekšlikumu. Budžeta ģenerāldirektorāta pieeja ir eh, skatīt eh, visu aģentūru resursu kopā. Tas nozīmē, ka tad, kad viena aģentūra saņem papildus resursus, lai uh, Uh, radītu, tātad, lai pildītu savus pienākumus vai uh, jaunus uzdevumus, tad citām aģentūrām tiek samazināts budžets. Komisijas lineārā pieeja 5% samazinājumam ir radījusi kropļojumus vecākās aģentūrās, kurām tiek prasīts nevis tikai par 5%, bet par 10% samazināt personāla sastāvu. Tā tas nav nevienā citā institūcijā vai struktūrā. 10% nav tie 5%, par ko vienojās iestāžu nolīgumā. Tas tiek piedāvāts, nepiedāvājot nekādas kompensācijas, ne samazinot piln, tātad pienākumus, tātad juridiski saistības, pildīt pienākumus vai arī uh, budžeta pieaugumu, kas ļautu ārpakalpojumu izmantošanu dažādiem uzdevumiem, kas nav galvenie aģentūras uzdevumi. Un tas noved pie divkāršē, divkāršas negodīgas attieksmes. Aģentūras, kam ir jauni uzdevumi, saskars ar šādu attieksmi, un ļaujiet man ilustrēt dažas no problēmām, kas ir komisijas priekšlikumā. Uh, ar vienu piemēru to darīšu, un tas parāda šo tendenci, proti Eiropas aviācijas drošības aģentūras piemērs. Aģentūru komisija klasificē kā jaunu uzdevumu aģentūru. Aģentūra piedāvā 693 darbinieku štata plānu, un no šiem 463 eh, finansē ar uh, nodevām, un atlikušie posteņi tiek apmaksāti no Eiropas Savienības budžeta. Tā kā ir jauni uzdevumi, tad uh, aģentūra ir prasījusi uh, palielināt uh, vēl uh, budžeta, tātad radīt vēl astoņas budžeta finansētas štata vietas. Komisija piekrīt, bet tā pašā laikā piedāvā samazināt par 14 štata vietām šo darbu vietu skaitu, ko uh, finansē ar dažādām nodevām. Tātad šīs astoņas jā, bet uh, mīnus 14 tomēr. Kaut gan uh, um, tas ir uh, tāds maksimālais skaits, un tas būs atkarīgs no tirgus prasībām, vai šie cilvēki tiks pieņemti darbā. Tātad nevajadzētu uh, Uh, šo samazinājumus tā akli paredzēt. Piemēram, aviācijas uh, aģentūrā ir vajadzīga zinām elastība, lai laicīgi varētu reaģēt uz uh, certifikācijas pieteikumiem, kas tiek iesniegt no lidmašīnu ražotājiem. Godātie deputāti, priekšsādātāji kungs, es gribētu teikt, ka mēs jau maksimāli izmantojam savu kapacitāti, ko mani priekšgājēji Eiropas aģentūra tīkla priekšsēdētāji uh, brīdināja, par to brīdināja jūs komiteja, tas tagad kļūst par realitāti. Aģentūrām tagad ir eh, jāsamazina savus aktivitāšu apjoms, jo tām netiek uh, sniegt pietiekami līdzekļi, lai tās tos veiktu. Pirms diviem gadiem tikai viena aģentūra nevarēja pildīt vienu no saviem uzdevumiem, uh, tad šodien šāda situācija ir daudzās aģentūrās. Un tomēr prasības uh, no Eiropas likumdevēja puses aģentūrām darīt vairāk aizvien pieaug. Daudz no jauniem uzdevumiem, gan uh, darbības, gan administratīvie uzdevumi uh, pārsniedz tiesību aktu robežas un uh, jaunu uzdevumu piešķiršana pat ir būtiskāka nekā veco uzdevumu attīstīšanu, un līdz ar to aģentūra ir, ir savu, savas veiksmīgās darbības upuri, jo vairāk un labāk mēs strādājam, jo vairāk no mums prasa, bet tas mums būs jāizdara ar mazāk resursiem. Konkrēti piemēri ir atrodami šajā informācijas dokumentā, ko mēs šodien izsūtījām. Bet tas nevar turpināties bezgalīgi. Aizvien vairāk aģentūrām ir dilēma. Uh, kā pildīt mūsu uzdevumus ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Vai tas ir pareizi, ka aģentūru vadībai ir jālēmj, ku, kuru mandātu daļu tad izpildīt, vai mums aģentūrām tiešām ir tiesības uh, ignorēt uzdevumus, ko mums ir uzdevuši likumdevēji? Uh, jo tā ir likumdošana, kas uh, būtiski ietekmē mūsu darbu. Es zinu, ka daudz izpildirektori un valdes locekļi ļoti neumolīgi jūta šajā situācijā. Tomēr to varētu novērst, precīzi izvērtējot katras aģentūras vajadzības, uh, vērtējot katru aģentūru atsevišķi. Uh, būtu jāvērtē, kādas tad ir prasības attiecīgajā uh, politikas jomā. Vajadzētu izvērtēt budžetu un personālu plānus, um, <clears throat> kas ir aģentūrām, un domājot par viņu uzdevumiem. Un kopā to darīt ar komisijas dienestiem. Vajadzētu uh, raudzīties uz politikas jomas vajadzībām, lai tad varētu izvērtēt prioritātes. Jāskata katra lieta atsevišķi un jāņem vērā īpašie apstākļi. Tas, protams, varētu prasīt papildus pūliņus gan aģentūrām, gan budžeta lēmē iestādēm, bet mēs uzskatām, ka tas ir vienīgais veids, kā var nodrošināt uh, ilgtspējīgus ietaupījumus. Pamats šādai pieejai jau pastāv. Uh, Tad, kad Eiropas parlamenta specializētās komitejas apmainās ar informāciju ar attiecīgajām aģentūrām un skata aģentūru darba programmas un sniedz uh, savus atzinumus budžeta komitejai budžeta procedūras ietvaros, tad jau tas tiek darīts. Es uzskatu, ka šī uh, uh katras aģentūras izvērtēšana varētu tikt stiprināta ar šīs komitejas starpniecību, lai izveidotu uh, budžeta un štata vietu plānus, kas balstītos uz vajadzību analīzi. Paldies jūsu komitejai par to, ka atzīstat, cik situācija ir smaga, un paldies, ka palīdzat mums censties cīnīties ar šo situāciju. Īpaši gribu pateikties Eiropas parlamentam un šai komitejai par skaidro valodu, uh, 2015. Eh, gada sagatavošanas vadlīnijās. Tur tiek uzsvērta nepieciešamība izvērtēt katru aģentūru atsevišķi, runājot gan par budžetu, gan par eh, cilvēku resursiem. Raugoties nākotnē, noslēgumā gribētu parunāt par jauno institucionālo darba grupu aģentūras eh, atbalsta šīs darbgrupas izveidi, kas eh, pētīs decentralizēto aģentūru resursus, lai izskatītu tādu skaidru attīstības plānu aģentūrām, balstoties uz eh, kritērijiem un man ir prieks redzēt, ka likumdevējs ir ieinteresēts aģentūru nākotnē. Es piekrītu un ceru, ka kolēģi arī man piekritīs, ka uh, Eiropas Savienības aģentūras katra par sevi un kā tīkls eh, arī var dot labu ieguldījumu šajās diskusijās, balstoties uz eh, mūsu pieredzi ikdienas darbā vairāk kā 30 aģentūrās Eiropā. Mēs jums varam palīdzēt precīzāk identificēt problēmas un piedāvāt jums konkrētus risinājumus. Mums ir daudz ideju eh, aģentūru tīklā, arī idejas par struktūrālām izmaiņām, lai uzlabotu pievienoto vērtīgo aģentūras sniedz Eiropas pilsoņiem, nepārkāpjot budžeta ietvarus. Darba grupas darbs eh, ir ļoti svarīgs aģentūrām, jo mēs vistiešāk ciešam Uh, no, tātad tie bija tiešāk izjūtam darbgrupas uh, darba rezultāts, un tāpēc aģentūrām vajadzētu tikt iekļautām. Esmu pārliecināts, ka aģentūras var dot savu ieguldījumu un panākt labāku rezultātu, tātad šeit ir jārod veids, kā ciešāk sadarboties. Mēs esam jūsu rīcībā, un kā tagadējais uh, aģentūra tīkla uh, priekšsādātājs, es to saku, un viss uh, aģentūra tiekls ir jūsu rīcībā, atbalstot darbu grupu. Gribētu jums pateikties, priekšsādātāja kungs uh, un komitejas deputātiem par uh, to, ka mani uzklausījāt, un es ar lielu prieku turpināšu sadarbību ar jūsu komiteju arī turpmākajos gados, kas nebūs viegli. Un, protams, ja jums ir kādi jautājumi, tad es varu no savas puses vai arī kolēģi no aģentūrām varbūt var atbildēt uz jūsu jautājumu, ja jums tādi ir. Bet varbūt Marcelam kaut kas ir piebilstams. Paldies, priekšsēdētāji. Laikam Mortens izklāstīja visu skaidri un precīzi, un varbūt eh, būtu svarīgāk atbildēt uz jautājumiem. Protams, pats par sevi saprotams, ka aģentūra koordinācija, pie, ja būs vajadzīgs papildus informācijas skaidrojumi, kas jums varētu būt vajadzīgi arī attiecībā uz budžeta attīstību. Paldies, turpina priekšsēdētājs, pār šo uzstāšanos. Herum kungs, jūs esat ieradies ar vairākiem kolēģiem un pilnīgi noteikti, ja viņi vēlas papildināt jūsu uzstāšanos, tad viņi ir laipni aicināt to darīt. Ja šādas vēlmes nav no kolēģu puses izteikties tagad, tad. Uh, viņi varbūt atbildēs uz mūsu budžeta komitejas deputātu sacīto. Jokovska kungs, Dehovskis mani sauc. Eh, Děkuji za přednesený referát. Srdnieks, paldies. Paldies par uh, jūsu visu stāstīto. Es mm, izjūtu dziļu cieņu un respektīvu jūsu darbu, bet, nu, esmu jauns deputāts un tomēr man rodas tāds iespējas, ka, ja mēs gribam runāt par ko, tad mums vajadzētu pēc iespējas arī konkrēti runāt. Jūs teicāt, ka pirms diviem gadiem uh, tikai viena vienīga aģentūra nevarēja uh, veikt savu darbu finansu programmu dēļ, un tagad jūs teicāt, ka tagad tās ir tā daudz, kas ir šādā situācijā katreiz, kad, uh, nu, katrs tik uh, neskaidri runā. Man ir tāda savāda sajūta, tādēļ es gribētu zināt, cik daudz aģentūras nevar pilnībā savu aģentūru uh, pildīt, kādēļ ne, kādas problēmas uh, ir, kādas ir precīzi šīs finanšu problēmas un uh, es gribētu uh, skaidri pateikt uh, un detalizēti to pateikt, jo visā citādi es nevaru skaidri norādīt, cik tas ir, ja jūs varētu, teiksim, man paskaidrot, ko sīk. Vai jūs vēlaties? varbūt mēs varētu uzklausīt dažādos šos viedokļus un jautājumus, un tad jūs varētu pirmos piecus jautājumus, un tad varētu atbildēt uz šiem. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribu uzdot vienu jautājumu. Viens aģentūrām un uh, viens komisija. Jūs jau pilnīgi pareizi teicāt, ka tas, tā budžeta daļa, ko jūs izmantojat, ir nu, samērā neliela, ievērojot uh, tās dimensijas, kādas ir parasti. Un ja es paskatos uz uh, to, kādas ir dimensijas, uh, un, piemēram, arī Vācijā, manā um, dzimtajā zemē, nu, lai tā skaidri pateikt, un tā ir mana pozīcija, tad šīs aģentūras, nu, ES budžeta kā parazīti izmanto. Un ES visu laiku paplašina. Un budžeta problēmas tikai vēl pieaug. 0,6% no budžeta, jā, par to mēs runājam. Nu, varbūt dažam žurnālistam tas ir ārkārtīgi maz, bet tomēr tās ir tādas diezgan lielas summas. Jūs jau teicāt, ka dažas no jūsu aģentūrām eh, komisijas attieksmes dēļ ir nonākušas nu, burtiski tādā kā mm, neiespējamā situācijā strādāt. Jā. Mēs gribam šodien pēcpusdienā ar to nodarboties, to mēs darīsim, tā mēs rīkosimies. Es tikai gribu uh, teikt, cik tālu jūs izdiskutējat šīs problēmas ar atbildīgajām komitejām, jo tās ir tās komitejas, kas par budžeta, gada budžetu iesniedz atzinumus. Tātad, nu, aicinājums jums specializētajās komitejās, kas saturiski ļoti labi zina, kā jūs strādājat un var to arī nomērtēt. Meklējiet atbalstu tur, lai vēlreiz vērstos pie jums. Un atbilstoši arī tos kolēģis uzklausot, kas strādā komitejās un uzklausot viņu viedoklis, jūs problēmas mēs daudz labāk saprast šeit budžeta komitejā gada rītumā, lai diskutētu kopā. Es negribu, nu, teiksim, ko ne, atteikties no tā. Uh, Mans mērķis ir aģentūras redzēt tādā veiksmīgā darba situācijā, spējīgas veikt viņu darbību, un mēs gribētu būt jūsu sabiedrotie, un cik tālu jūs to izmantojat. Un otrs jautājums, ko gribu uzdot komisijai. Šeit gribu teikt, kā jūs strādājat, lai aģentūras varētu savus, uh, savu darbu veikt? Un uh, es esmu sociāldemokrātu uh, koordinators budžeta kontrolas komitejā. Tas pieņem ik gada budžetus aģentūram un apstiprina budžeta izpildi. Pēdējo piecu gadu laikā mēs uh, esam piedzīvojuši ļoti dažādus uh, viedokļus un dažādas situācijas. Uh, atbildot uz jautājumu, vai atsevišķām aģentūrām ES e naudas un cik tālu naudas līdzekļi tiek saprātīgi izmantoti. Aģentūras un es atbalstu šo. Tam ir jāveic ārējais audits. Jautājums ir par to, kas to veids. Es domāju, ka šis ārējais audits to atbalsta visas puses kopējā pieeja 2015. gadā, es to esmu sapratis tā, ka Eiropas revīzijas palāta, sastādot ekspertīzi, atbalsta aģentūras atrast šādu ārēju auditoru. To, ka revīzijas palāta pati to nevar izdarīt, tas ir, nu, man relatīvi skaidri, bet to, ka aģentūras būtu jāatbalsta un revīzijas palatās atbalsta atrast ārējos auditorus. Un tagad es rasu, ka jūnijā revizijas palāta un komisija vienojas, ka uh, aģentūrām pašām šis uzdevums tiek nodots. Tas ir jauki revīzijas palātai un komisijai. Viņi ir atrisinājuši divas problēmas, kas par to maksās un kas par to, kas veiks šo darbu, bet aģentūra darbība netiek atvieglota, jo aģentūrām to pamat darbība ir likumdevēja konsultēšana. Un es ļoti labprāt gribētu zināt, Un no komisijas gribētu dzirdēt, kādi iemesli ir nonākt pie šāda rezultāta atrast auditoru un visu to, kas ir saistīts ar darba apjomu, publisko samaksu, darba veikšanu un kādēļ šis uzdevums ir nodots aģentūrām. Paldies! Žerārs Deprēkungs. Uh, oui, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu uzdot vienu vienīgu jautājumu. Samērā mm, vispārīgu lasot uh, nostājas dokumentu, es redzu, ka nepārtraukti tiek uzstāts uz to, ka jāpiešķir resursi e, strādājot uz pie katra gadījuma atsevišķi, visu laiku norādot, ka šādā veidā varētu panākt 5% darbinieku skaita samazinājumu, ja es pareizi visu sapratu. Un gribu uzdot jautājumu vispirms komisijai. Uh, Ko domā komisija par šo priekšlikumu? Ko ir uzdevušas aģentūras? Tas ir atrodams 8. lapusē, kur tiek teikts, ka varētu strādāt uz gadījumu pēc gadījuma bāzes, vai šie priekšlikumi atbilst mērķiem ko esat jau nostrauduši. Par aģentūrām runājot, strādājot, kā šeit rakstīts, uz case by case basis, kā varētu panākt kopīgo rezultātu, ko sev nosprauž komiteja. Vai kā uz individuāla bāze strādājot, var sasniegt nospraustu mērķi 5%. Vai varbūt es kaut ko nesapratu jūsu izklāstā? Paldies, komisija, lūdzu. Jā, tad, tad piemērs uh, Revizijas palāta pirms 12 vai 13 gadiem veica neatkarīgu revīziju par sevi, un tā bija pirmā revīzija Eiropas institūcijās vispār. Un kopš tā laika viņi katru gadu ir spējuši samazināt izmaksas un aizvien efektīvāk kļuvuši ar eh, mazākām izmaksām, un tas ir tas veids, kā rīkoties. Ja mēs uh, sniedzam ārējās revīzijas atsevišķām institūcijām, mēs atradīsim veidu, kā kaut ko uzlabot, jo uh, katrs jau vadītājs veids kaut kādu kvalitātes kontroli, un man ir pašam pieredze vadošos amatos, un tad, kad ir veiktas revīzijas, tad vienmēr izdevās uh, samazināt izmaksas. Varbūt tā būtu jārīkojas. Es saprotu, ka jūs uh, visi uh, strādājat, cik vien labi varat, bet ja mums nav tāda ārēja analīze, tad mēs nevaram neko varbūt uzlabot. Tiešām vajadzētu veikt šādus ārējas revīzijas, lai uzlabotu rezultātus. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, uh, Šobrīd eh, visām jūsu prasībām ir jābūt kvantificētām un iesniegtām konkrētajām eh, komitejām, un eh, tad deputāti jums sniedz padomu, kā rīkoties, tas viss ir diskutējums jautājums jūsu atbilstīgajās komitejās. Tie noteikti, šie deputāti noteikti jūs atbalsta, mēs arī jūs atbalstām, bet mums ir vajadzīgi skaitļi, konkrētība Mums ir jāsaprot, kur ir problēmas, jo pretējā gadījumā no mūsu puses pieņemt lēmumu būtu pārāk subjektīvi. E- Paldies, tagad uh, Ekenikvei. Eh, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Aģentūru pārstāvis ziņoja par eh, to, kas ir sagaidāms, ņemot vērā mm, pašreizējo budžetu. Laimīgā kārtā es eh, esmu neitrāls attiecībā pret budžetu un es gribētu uzdot jautājumu, vai paredzamais budžeta samazinājums un samazinājums darbinieku skaitā arī tīri tehniski ir iespējams, tāpēc, ka palika pāri resursi aģentūrās vai arī tās ir jāmeklē ideoloģiskās nostādnēs, abstraktākās nostādnēs. Tas būtu pirmkārt un otrkārt, lai gan ir tā tiesa ka bija pārāk daudz resursu piešķirt aģentūrām. Es gribētu uzzināt, vai ir loģiska šajā krīze, sociālās krīzes situācijā palielināt eh, darbinieku skaitu aģentūrās, policijas un eh, drošības eh, ir savietojami ar samazinājumiem uh, jomās, kas saistīta ar vīdi, tehnoloģijām, izpēti, vai tas būtu piemēroti šajā situācijā, vai arī, kā man šķiet, ir skaidra vēlme atbalstīt drošību Eiropā, eh, un tā tiek uzskatīta svarīgāk par pilsoņu tiesībām. Merci. Paldies. Sastais runātājs, vairāk citus neredzu, Kalmēkungs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich paldies, priekšsēdētāj kungs. Sākumā paldies par abiem ļoti izsmeļošajiem ziņojumiem, stāstījumiem. Un līdz šim esmu strādājis pārne Virtenbergā, Vācijā. Federālās pavalsts revīzijas palātā. Mēs ļoti daudz esam izmeklējuši iestāžu uh, pieprasījums pēc aprīkojuma un iespējām ietaupīt. Visās jomās bija tā, ka katra iestāde, protams, var skaidri definēt, kādēļ ir nepieciešams tai piešķiet resursus. Tur ir čakli cilvēki, kas strādā, kas pilda savus uzdevumus, bet ja viņiem ļauj varu, tad katru gadu viņi aizvien vairāk uzdevumus pilda, un tos ir jāfinansē. Nu, uh, Šeit aģentūra izpratnē jāsaka, ka 0,6% budžeta ir, ko mēs izmantojam personālam, bet vienlaikus mēs runājam par 6000 darba vietām 32 organizatoriskās vienībās. Un šeit es domāju, ka nu, sākumā vajadzētu uh, veikt uh, uzdevuma analīzi, kādēļ mums ir 32 organizatoriskas vienības vai tās rada pievienoto vērtību, vai kā tiek apgalvots tiešām nacionālās struktūras nav nepieciešams, ka mēs nacionālā līmenī ietaupam un vai šīs organizatoriskās vienības tiešām ir tā veidotas, ka tās tikai būtiskāko veids. Vienmēr ir divas iespējas organizēt iestādes, nu vai nu man ir noteikta naudas summa un es gribu maksimālo labumu sasniegt, vai arī es uh, uzstādu kādu uh, liederīgo mērķi un saku, ka to gribu sasniegt ar minimālo naudas summu. Es domāju, ka tad labāk mums vajadzētu otro variantu. Um, censties sasniegt, proti ar pēc iespējas nelielu naudas summu sasniegt uh, formulētu mērķi. Paldies! Citi nav pieteikušies uzdot jautājumus, un, ja atļausiet, es esmu jauns deputāts uh, parlament, Eiropas parlamentā, un arī uh, jauns šeit uh, strādāt. Šeit tiek runāts par 32 aģentūrām, bet sarakstā, kas mums ir iesniegts, kur nosaukums ir uh, Position Paper of Agencies Network, es redzu 41 struktūru. Kādēļ 32 un 41, kādēļ tāda atšķirība? Un, uh, ja mēs raugamies uh, katru atsevišķo gadījumu, bet pa, pa gadījumu mēs nevaram pilnīgi vienu pieeju veikt. Nu, ir pārbaudas aģentūras, piemēram, jauns institūcijas. Dažādas, nu, tās ir neatkarīgas uh, struktūras. Un šeit tiek noteikts izmaksas, juridiskā bāze un ir arī pašu resursu. Mums ir pašu resursi, kas uh, ir saistīts ar aģentūrām. Varbūt, ka varētu mm, kādu nošķīrumu radot, teiksim, tā, no tādām aģentūrām, kas ir drīzāk pakalpojums sniedzējs, padomjas sniedzējs, un vai mēs varētu, nu, teiksim, arī atšķirīgi šīs funkcijas redzēt. Es piekrītu Kolmerkungam tādā izpratnē, ka varbūt ir pārklāšanās starp dažādām Ā, Eiropas un arī citām, nu varbūt, ka varētu uh, eh, iekno, iekonomēt, uh, eh, jo šīs Eiropas uh, institūcijas zināmā mērā var uh, aizvietot uh, Nacionālā aģentūra darbu. Un, ja ir nepieciešami auditi aģentūrām, tad varbūt, ka vajadzētu tādu ģenerālu auditu veikt, lai redzētu, vai nav iespējams kādu uzdevumu apvienošanas iespējas, nu, piemēram, klasters organizējot sektors, organizējot atkarībā no aģentūru darbības. Nu, tie ir pāris jautājumi, ko es gribēju uzdot. Nu, tā tad. Tātad mēs varam uh, dot atbildēju laiku uh, Karama kungam un pēc tam. Uh, Deģe uh, budžets uh, pārstāvim presārkungam. Karumkungs jums uh, laiks atbildēja. Jūs, jūs kolēģi var jums uh, palīdzēt sniegt uh, atbildes, kas uh, jūs kolēģi no Troikas. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, Paldies par šiem komentāriem un jautājumiem, kas tiek uzdot aģentūrām. Domāju, ka tas ir daudz sološi dialogam starp aģentūrām šajā uh, komitejā, un es cerīgi raugos uz šī dialoga padziļināšanu. Vispirms gribu sākt priekšsēdētāji ar jūsu jautājumu par 42 un 31 skaitu. Aģentūra tīklojumā mēs esam iekļāvuši arī kopējās struktūras. Piemēram, klīniskai kopuzņēmumu, kas ir visjaunākais mūsu tīklojuma e, loceklis paredzēts, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vīdī. Tas ir viens piemērs. Un šajā grupā ir arī citi līdzīgi gadījumi, kad, kas skar citas aģentūras. Mēs esam iekļāvuši tās eh, kopējā grupā šai neformālai viedokļa apmaiņai. Tālāk Vēl divi jūsu priekšsēdētāji pieminēti jautājumi. Vai ir iespējams eh, aģentūras eh, darbus pašreizējā situācijā eh, finansēt savādāk, veidot maksājumus radošu pieju, citas aģentūras varētu piesaistīt ārējos maksājumus un ir citi veidi, kā to nodrošināt, bet šeit mēs atkal atgriežamies pie mūsu pieejas case by case un mēs varam identificēt jaunus veidus kopīgi strādājot pie vairākiem darbiem, apvienojot, tas ir vēl viens veids, kā aģentūras var darboties. Tāpat skatot eh, dažādus menedžmenta rīkus, ko piemēram eh, viena no aģentūrām ir izstrādājusi, un pēc tam tas ir pieejams citām aģentūrām. Lielākās aģentūras var palīdzēt mazākām iepirkuma procedūrās. Mēs esam uh, arī ņēmuši vērā personāla jautājumus, un to var nākotnē risināt. Tālāk pāriesim pie atvainojos, es nepareiz vārdus uz, izrunāju uz Dehauska kunga jau jautājumu par specifiku. Vēstulē, ko jūs saņēmāt pielikumā, ir vairāki piemēri no aģentūrām. Mēs veicam uh, koordinācijas darbu visām aģentūrām, veid, gatavojam pārskatus un pilnīgi noteikti mēs varam vēl to precizēt. Protams, tas, kas jums ir šeit, ir piemēri no aģentūrām, bet iespējams arī mani kolēģi, e, kas ir iekļauti, e, kolēģis no zāļu aģentūras Lisabonā. The, uh, the impact and of course from our own uh, agency I can say that we simply no Lisabonas arī varētu papildināt papildināt šo sarakstu vienkārši mums nebija eh, pietiekamu resursu. Bet mēs labprāt eh, atkal šo jautājumu eh, skatītu kopā ar jums. Um, to uh, Mr. Gaia uh, on. Uh... Gaia kungs par to, kā mēs labāk varam nodrošināt pievienoto vērtību. Mēs strādājam pie tā, la, šobrīd un pēc vasaras pārtraukuma. Septembrī jau mēs varēsim šos elementus jums sniegt. Kā šīs aģentūras darbs var būt padarīts redzamāks. Domāju, ka tas ir viens no lieliem izaicinājumiem. Nevienmēr ir zināms un izprotams, ko tās dara. Tāpat jautājums par to, kā mēs varam stiprināt aģentūru efektivitāti. Kā jau es sacīju pirmīt, pie tā mēs strādājam uh, dialogā, un mēs gribētu arī to uzklausīt no jums un arī Berlīnē. Mums bija viedokļa apmaiņa par šiem jautājumiem un par to, ko dalība valsts sagaida no aģentūrām. Deprēkungs. Kā mēs varētu šo samazinājumus panākt. Jūs jautājāt, vai ir kāds brīnumpulverīts, ko mēs varētu izmantot? Nē, nav viena brīnumlīdzekļu visiem, un tāpēc mēs visi skatām atsevišķi katru aģentūru, katru no jomām, domājot, ko mēs varētu attīstīt un attīstīt sasniegt šos mērķus, griestus, vai tie būtu 5% vai kas cits, gribu atkal pasvītrot, ka kāpēc mums ir, ka mums ir jāsamazina vairāk nekā citās aģentūrās, eh, citās institūcijās. Un tāpat mēs šajā dialogā ar institūcijām vēlamies dialogu par to, kuras um, jomas ir jāpriori, jāpadara prioritārs. Tas nozīmē, ka vislabākais veids ir atklāta diskusija ar attiecīgajām institūcijām. Manka kungs par neatkarīgo auditu. Noriet plašs aģentūra auditēšanas darbs un mēs esam gatavi vienmēr uzklausīt padomus, bet mēs sekojam savam darbam. Karumkungs, jā, neiebilsta deprēkungs gribēja reaģēt uz vienu no jūsu sacītā daļām. Es gribētu atgriezties pie šī spiejas uh, katram gadījumam atsevišķam. Jūs esat nosūtījuši šeit arī slēdzienu 8. lapus. Es saprotu, ka ar šo case by case jūs gribat respektēt katras aģentūras darbus un tas viss ir ļoti labi. Šeit ir specifiskums un principā ir juridisks dokuments, bet jūs uzskatāt, ka ar šādu pieeju jūs katrā no aģentūrām panāksit to pašu rezultātu, ko vēlas eh, komisija konkrēti samazinājumu par 5%, bet ko tas izmaina attiecībā pret vispārīgajiem mērķiem, kādā veidā šī pieeja katram gadījumam atsevišķi maina uh, rezultātu. Un ja jūs uzskatāt, ka varēsit to sasniegt, tad ko tas viss izmaina? Es no to es nesapratu no jūsu atbildes. Un ko atbild uz šo konkrēto jautājumu? Eh, Kjurslem kungs, ko, Es labprāt dotu vārdu kolēģim, pilnīgi noteikti. Paldies priekšsēdētāji, lai atbildot uz deprēkungu uzdoto jautājumu. Ir jāpaskaidro, ka iesniegtajā dokumentā aģentūras neatzīst pienākumu veikt papildu eh, budžets samazinājumu eh, 5% salīdzinājumā ar 5%, kas tiek pieprasīti no visām institūcijām. Uh, ar šādu pieeju, kāda ir noteikti šobrīd. Tātad viens, eh, viena de, aploksne visām decentralizētām aģentūrām. Bet eh, jau darba gaitā esošajām aģentūrām ir jābūt un jāveic papildu uzdevumu. To mēs nu atspoguļām jau citā dokumentā. Pirmkārt, nākot izvietošana vienmēr ir um, uh, neskaidra, neskaidri noteikta, un tāpat ir jārunā pār konkrētām jomām. Tad, kad Gajerkungs runāja par atsevišķu komiteju lomu, transportu, piemēram, ir skaidrs, ka decentralizēta aģentūra, izpildu aģentūra vai kopīgs uzņēmums, uh, pasākums ir ar kapacitāti samazināt, bet nevienmēr var to darīt administratīvā ziņā. Un šī pieeja katram gadījumam atsevišķi dod iespēju izsvērt gan katras aģentūras darbu, gan vispārīgo politiku, ko īsteno Eiropas institūcijas šajā sakarā. Tas nozīmētu, diferencētu pieeju. Un otrkārt, ir grūtības nodrošināt sas konsekvences starp vispārīgajiem noteikumiem, kas ir jāievēro, un dažādos statusus un dažādos redzējumus uz uzdevumu samazināšanu, uzdevumu pārvaldību Tas nozīmē aģentūras iebilst un apstrīd 5% samazinājumu tādā veidā, kā tas ir definēts šobrīd. Mūsu priekšlikums būtu veikt pieeju diferencētu un lai atgrieztos pie priekšlikumu, ko jau uzdeva vairāki komitejas locekļi e, pieju veidot pēc aktivitātes tipa, tas jau viss, tā ir pareiza pieeja, šķiet, ka tas jau tika pasūtīts 2009. gadā, un daudz ko paskaidroja situācija. Mūsu kopīgā nostāja ir, mēs nepiekrītam horizontālai pieejai, bet ir jāveido pieeja ņemot vērā konkrētas aktivitātes, dzelzceļa, ga, gaisa satiksmes drošības jomā, finanšu jomā un nepiemērot noteikumu, kas tiek piemērots visiem. Tātad pa klasteriem, pa politikām sastiekt mērķus un atrast mutualizāciju šo klasteru iekšienē, varbūt vieni sama, varēs samazināt pa 10%, citi mazāk. Deprēkungs, atvainojiet, varbūt es slikti izlasīju, bet dokumentā ir teikts, ka šī diferencēta pieeja dotu iespēju panākt 5% samazinājumu katrā institūcijā. Katrā institūcijā es tā rakstīts tekstā, nevis klāsterī. E, deprēkungs teksts tiks grozīts, jā, bet es mēģinu saprast, kas tad ir rakstīts tekstā. Deprēkungs, e, mums ir jāpanāk 5%, mēs tos panāksim. Tie ir papildus 5%, kas tiek pieprasīti no aģentūrām, kas rada, rada problēmu. Atcerieties, ka savulaik mēs runājām par aģentūru skaita iesaldēšanu. Tas nav iespējams. Ja tiek izveidot jauna aģentūra, jauna aģentūra un jāsamazina budžets, tad tas. Uh, izmaksā, eh, tad izmaksas industriālās vai certifikācija Airbusam vai eh, ātrgaitas vilcienam eh, netiek samazināta. 5% tos mēs iztenosim, bet šeit ir runa par papildus 5%. Jā. Es neesmu vēl pārliecināts, tomēr, jo šeit ir teikts, ka. Uh, Jūsu priekšlikums eh, ir ar eh, mērķi eh, rast inovatīvu risinājumu šiem 5% mērķu sasniegšanai, izmantojot tā saukto redeployment. Mēs turpināsim. Nu, mēs turpināsim. Protams, Deprēkungs, jūs varēsiet vēlreiz uzdot jautājumu, ja nepieciešams. Katrā gadījumā aģentūrām un um, amatvietām uh, darba laika izmaiņas ir no 37 uz 40 stundām. Un uh, uh, naudas ziņā nekas nav mainījies darbiniekiem, nē. Tā tas ir, jā. Nākošais runātājs, lūdzu. Jā, par jūsu pēdējo komentāru tas tiešām ir palielinājies Un tad par diviem pēdējiem runātājiem. Um, Eknika kungs eh, par šiem klasteriem, un tur ir dažādi veidi, kā to var darīt, eh, piemēram, iekšlietas drošību, drošības aģentūras, un es varu uzsvērt, ka tur tiešām jau ir būtiska sadarbība gan par saturiskām, gan par administratīvām lietām. Uh, starp iekšlietu un tieslietu aģentūrām. Mēs esam pamatiesība aģentūra un esam daļa no šī klastera. Bet, ja mēs runājam par šiem jautājumiem, tad, eh, kā jau priekšstādātais norādīja, mēs varbūt varētu skatīt citus eh, klasteru veidošanas veidus, un to es gribētu redzēt eh, šajā procesā. Un tad jūs jautājāt par to, vai ir pārpalikuma aģentūrās. Protams, tad, kad tiek sākt šāds process, tad eh, jāraugās starp aģentūrām, eh, vai nevarētu kaut ko apvienot, apkopot un tādējādi ietaupīt resursus. Nejauka man eh, būtu pārskats par visām struktūrām. Uh, bet uh, kopumā sakot, uh, šīs aģentūras tiek ļoti labi vadītas, bet mēs vienmēr taču varam va strādāt labāk, mēs varam uh, ieviest jaunās tehnoloģijas, kas arī palīdz ietaupēt. Bet mēs varam iesaistīties un stiprināt šo dialogu par šiem jautājumiem. Un pēdējiem runātājiem. Kalmerkungam. kungam tas, ko jūs saucāt par funkcionālo analīzi attiecībā uz aģentūrām un uz uh, viņu lomu konkrētajā jomā. Tas atsaucas atkal uz šo izvērtējumu uh, katrai aģentūrai atsevišķi. Mēs gribētu um, tiešām uzzināt, ko mēs gaidām no aģentūrām. Tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Paldies! Labi, tagad došu vārdu budžeta ģenerāldirektorāta direktoram no komisijas. Lūdzu. Euh, Paldies, priekšsēdē, kungs. Es uh, atbildēšu sākumā to jautājumu, uh, kuru uzdeva uh, deputāts Kolmerkungs. Un tāpat arī citi, kā uh, nosaka um, aģentūras rīcības uh, aptvērumu. Tas ir uh, likumdošanas process. Komisija piedāvā uh, jauns aģentūras um, veidošanu, aprakstot darbu, aprakstot darba mērķi un tad sastādot izmaksu vērtējumu un vērtē, cik daudz cilvēku uh, un uh, kādu finanšu resursu ir nepieciešama, kādu humānu un uh, finanšu resursu ir nepieciešama, lai aģentūra varētu strādāt šādā noteiktā jomā. Un tad, kad tiek uh, lēmts par aģentūru, ir uh, pārbaudīts uh, šis fakts un arī uh, par uh, politisko iespējamību, uh, iespējamu budžeta ziņā un šī procesa noslēgumā. Uh, tad ir šāds pienākums izveidot vai beigt aģentūras starpību. Tātad komisija ir saskaitījis, kādas ir papildu nepieciešamības līdz 2020. gadam, un tā bija tā bāze, skatot katru atsevišķo gadījumu. Aģentūras nav skatītas vienkārši vienā, vienoti un paušāli bet ir jāsaka, ka mērķi ir fiksēti, centrālie mērķi ir fiksēti un tad sadalīti pa konkrētiem uzdevumiem ar mērķi samazinājums 5% apmērā 5 gadu laikā līdzekļos. Un atbildot deprēkungam, jāsaka, ka analīze katrā atsevišķajā gadījumā nedod kā uh, tad dabīgi rezultātu 5%, 5 samazinājumu. Nu, piemēram, praktisks piemērs centralizētās aģentūras. 2015. gada budžets kopumā 109, 109 amata vietas plus 3,3% pieaugums. Tas nav 5% samazinājums, bet pat citi skaitļi tā tad mūsu mērķis ir dot aģentūrām līdzekļus un uh, ļaut tām uh, darboties. Uh, racionalizācija tajā pašā laikā notiek un uh, efektivitāte to prasa no visiem un tie ir tie jautājumi, ar kuriem jāstrādā. Nākošais jautājums. Decentralizētās aģentūras un citas. Uh, aģentūras, kas ir kopumā 30, 41, kas ir saskaitīti šajā sa sarakstā. Joint Technology Initiative tie ir kopēja mm, aģentūru veidi, kas ir līdz 2020. gadam, apvāršanas 2020 formulētas un uh, Mēs mēģinam iesaistīt privātos līdzekļus, arī dalību valstus, lai dažādus projektus, eh, pētniecības projekts eh, īstenot un mēģinam dažādos finansējuma eh, avotus mm, apvienot, lai, nu, tā kā katalizātoru mēs varētu mūsu visus mm, centienus īstenot. Tā tad ir tie mehānismi, kas ir nedaudz atšķirīgi budžeta ziņā pat ja administratīvā ziņā ir līdzīga situācija, tad nu, katrā gadījumā tas ir atšķirīgs no aģentūras veida. Un bieži vien ir uh, tā, ka šī kompetence atšķirīga no nacionālā līmeņa. Un tas ir atšķirīgs no kopējā tehnoloģisko iniciatīvu uzņēmuma organizācijas formas. Nākošais Tik uzdots jautājums par uh, eksterniem auditiem aģentūrām un vai ir kas uh, paredzēts, lai palīdzētu aģentūrām un lai radītu šo nepieciešamo ekspertīzi. Šeit uh, komisija ir sastādījis uh, ārējo auditoru uh, sarakstu, kas uh, tiek izmantots uh, pašas auditum, līdz ar to ir nu, pieeja uh, šāda ekst eksternu auditoru personālam, kas ir atlasīts. Līdz ar to uh, aģentūrai pašai nav jāveic uh, šī uh, konkursa un pasūtījuma veikšanas procedūra, tas atvieglo procesu un tajā pašā laikā dod pietiekam zināšanu apjomu uzdevumu veikšanai. Nākošais ietvar, kādos komisija ir eh, veikusi savus priekšlikums, komisija seko eh, sāktai praksei un eh, turpina darbību, un tātad šis 5% mērķis ir, tiek turpināts, un jaunās aģentūras, kas pēc tam tiek veidotas, piemēram, Single Resolution Board, komisija neprasa uh, to ievērot un uh, ietaupīt kaut kur citur. Tas ir jauns uh, elements politikā, kas ir uh, aizsākts un likumdošanas priekšlikums Es atvainojos, ja esmu kaut ko aizmirsis, skatos vēl uz drukstošajiem elementiem. Ja būs vēl kāds jautājums, priecāšos uz to atbildēt. Paldies! Paldies! Šie skaidrojumi ir nepieciešami. Varbūt, ka vēl kādi komentāri, kāds grib ko noformulēt. Deprēkungs, priekšsēdēkungs. Mans Uh, man, man jautājuma daļa, uz kuru nesaņēma atbildi. Vai 5% samazinājums, ko prasa komisija, ievēro uh, tos posteņus, ko uh, aģentūras uh, pašfinansē no pašu uh, resursiem? Es varu saprast to, ka nu, viss tas, kas ir uh, budžeta jautājumos, uh, sākot uh, mandātu laiku, uh, un uh, līdzekļus, kas ir no um, budžeta. Bet ja aģentūrās ir tādas amata vietas, kuras tiek no ārējiem, finansētas no ārējiem resursiem, vai komisija to ievēro vai nē? Proti, vai šie posteņi netiek ieskaitīti 5% samazinājumu schēmai? Nu, priekšstādā saka, es šaubos, bet, nu, lūdzu, laiks atbildēji. Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisijas pieeja ir tāda, ka visas, visi, visas darba vietas, visi posteņi ir aptverti, jo uh, iestāžu nolīgumā nav atšķirības starp finansējumu veidu, kāds ir aģentūrām, un otrkārt tādēļ, ka šo racionalizāciju un efektivitāti šie mērķi, kas ir nosprausti, tiek pielietoti Mm, iestādēm, kas tiek pilnībā vai daļēji finansēti no mm, savienības budžeta līdzekļiem vai arī um, sadalītajā budžetējumā daļu finansējot rūpniecībai vai savādāk, nu, teiksim tā, racionalitātes, ekonomiskās racionalitātes izpratnē jāsasniedz tas pats līmenis ar dažādiem finansējumu līdzekļiem. Un finansējums dažādajās aģentūrās par to runājot jāsaka, ka ja, ja neietvertu tos posteņus, ko tirgus vai rūpniecības uh, līdzekļi finansē, tad tās daudzums, uh, lai pastiprinātu uh, dažas aģentūras, tad šis. Uh, šis sadalījums būtu uh, uz uh, daudz kārtu mazāka uh, loka, kas nozīmē, ka citas aģentūras mak, nu, maksātu pat, pat vairāk nekā 10%, lai sasniegtu šo kopējo mērķi. Paldies. Mankas kungs. Ďakujem, pán predsedā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā varu saprast aģentūras tādā ziņā, ka ja kāda no tām. Uh, samazina savus izdevumus par 5 vai 10 procentiem, varbūt, ka tas tā nenāk par sliktu, bet citā aģentūrā varbūt, ka tas var radīt liels problēmas. Ja mēs vēlamies samazināt uh, dažu aģentūru izdevumus, uh, tas varētu būt uh, diezgan sarežģīti, bet mums ir jābūt skaidrā ēnai, kur uh, tas uh, ir iespējams, kur tas nav iespējams, bet uh, gadījumā, ja būtu ārējā revīzija, būtu labi to pārvaldīt komisijai. No vienas puses uh, ir dažādi taupības pasākumi vienā aģentūrā, bet no otras puses ir jābūt arī pārskatam par to, kādi ir ietaupījumi vai uh, taupības pasākumi kādā grupā vai klasterī. Tātad, ja uh, uh, varētu sasniegt uh, ko, samazinājums, tad ir vajadzīgs tāds kopīgs darbs. Mums ir tādā visaptvarošā veidā jāpieeja šim pasākumam. Qui veut répondre, monsieur? Kurš grib atbildēt, Kirumkungs vai Presas kungs? Monsieur Presa? Presas kungs. Vous avez la parole. Lūdzu, jums vārds. Uh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka šīs aģentūras sistēmas izvērtējums ir visnotaļ likumīgs eh, starp institucionālās darba grupas uzdevumos varbūt, ka tie būtu šādi racionalitātes elementi, kas būtu izvērtējami un institucionālajā procesā skatīti un uh, skatīti, bet uh, šāds šāds izvērtējums nav plānots. No. Lūdzu, jums vārds. Paldies par šo jautājumu. Caurskatāmības eh, labad eh, attiecībā uz aģentūrām ir jau virkne revīziju, pamatiesība aģentūra tikai pirms diviem gadiem tika pamatīgi izvērtēta un patiesībā regulāri pa četriem, pieciem gadiem eh, tas notiek un cerams tas arī tā turpināsies, jo tad mēs saņēmām eh, šo vērtējumu no ārējām iestādēm par to, kā mēs tehniski un administratīvi sasniedzam rezultātus un arī kā mēs eh, pildām mūsu uzdevumus. Protams, viena no problēmām šeit ir, ka šādos ārējos izvērtējumos bieži vien ir tā, ka eh, viņi eh, pievieno vēl piecus punktus, proti viņi izstrādā lieliski, bet viņiem vajadzētu darīt vēl to un to un to. Un mēs kā aģentūra un cits aģentūras arī ir līdzīgā situācijā. Uh, bet eh, tas eh, labi iedara šajās diskusijās, vajadzētu, kurām vajadzētu būt priekšsādātāji par šo zāļu aģentūru. Varbūt viņ, viņiem, par viņu, viņi varētu pateikt par savu konkrēto situāciju, jo tas var izgaismot eh, ar ļoti konkrētu piemēru šo situāciju, jūs neiebilstat. Eh bien, nous vous écoutons pour... Nu, labi, mēs jūs uzklausīsim, stāstiet šo konkrēto piemēru. Paldies, priekšsādātāji. Man ir liels prieks eh, runāt par manu aģentūru. Tā ir viena no lietām, kas parāda, cik atšķirīgas ir aģentūras, un tāpēc ir vajadzīgs individuāls aģentūru. Um, novērtēšanu. Tātad es vadu šo narkotiku novērošanas aģentūru deviņus gadus. Mēs esam guvuši būtisku pieredzi mūsu jomā Eiropā un ārpus Eiropas. Un, manuprāt, arī budžeta komitejā ir eh, svarīgi minēt, ka mēs esam trešajā vai piektajā vietā runājot par izpildi. Uh, Uh, saistībās 99% un 97% uh, maksājumos. Tas ir diezgan standarta rādītājs mūsu aģentūrai. Uh, šī aģentūra ir 20 gadus veca un tās uzdevums ir monitorēt, aprakstīt visus nelegālo narkotiku aspektus un mums uzdevumi kļūst vairāk. Uh, Un mums ir ļoti specifisks juridiskais pamats, un tas ir sekot jaunu psihotīvo vielu attīstības uh, uh, procesam. Tātad mēs veicam riska novērtējumus, dažādus pētījumus, mums ir speciālistu laboratoriju uh, tīkls, ir 60 profesoru zinātniskā komiteja, un šīs jaunās psihoaktīvās vielas ir visstraujāk attīstošās, eh, attīstošais eh, joma manā eh, kompetences jomā. Un mums ir apmēram 400 vielas, kuras mēs katru dienu monitorējam, un 75% no šīm vielām uh, tika atklāts pēdējo četru gadu laikā, kaut gan strādājam jau kopš 97. gada, tātad mēs esam, uh, mēs tiešām netiekam galā ar situāciju gandrīz vai. Un uh, astoņu gadu laikā es neko vairāk neprasīju, tikai sakoju komisijas priekšlikumu, bet pagājuši gadu situācija mainījās, komisija piedāvāja pa 5% samazināt mūsu budžetu, mēs esam iekšlietu klastera aģentūra. Uh, Tās ir eh, tādas darbības aģentūras, un eh, mums tika samazināts budžets. Toreiz es eh, saņēmu lielu palīdzību no parlamenta, un parlaments nobalsoja pret šo samazinājumu, bet 2014. gadā sniegt mums 2013. gada budžetu, bet konsult, tātad savienāšanās procesā notika atteikšanās no šīs pozīcijas, un mums tika samazināts budžets par 5%. Un 2015. gadā mums atkal tiek piedāvāts samazināts budžets, un es eh, godīgi sakot nezinu, kā es varēšu pildīt mūsu juridiskos pienākumus un nodrošināt mūsu darba kvalitāti, ko esam vēl veikuši gadu gaitā. Šeit mums tiešām ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei kaut kādā brīdī, un šā, šis pagājušā gada samazinājums būtu jālabo, kā parlaments to prasīja pagājušā gada oktobrī plenārsēdē. Es runāju par konkrētu dinamisku jomu, par psihoaktīvajām vielām, kur ir konkrēts juridiskais pamats, un uh, šajā uh, jomā esmu piesaistījis visus resursus no citām jomām, kas vēl bija pieejami, bet es nevaru darīt vairāk, mēs esam sasnieguši uh, mūsu darbības robežas, pat var teikt, ka vēl tālāk. Thank you document qui a été remis. E dokumentā, kas tika izsniegts par šo aģentūru runājot, uz 14. gadu bija 15 miljoni, 15. gadā 15 miljoni 184, bet krietni krītās citi ienākumi no 1 miljona uz 540 tūkstošiem Kas šie par citiem ienākumiem jums ir? Citi ienākumi ir IPA un citi projekti. Tā ir tehniskā palīdzība kandidātu valstīm un val kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Tie nav nozīmīgi līdzekļu aģentūrai. Atlikusī daļa ir galvenokārt Norvēģijas devums. Uh, aģentūrai, kas ir zināms procents no mūsu budžeta. Paldies! Vēl citi jautājumi, citu jautājumu nav, citu komentāru nav. Aģentūru pārstāvji lūdzu. Paldies priekšsēdētāji Jose Penedo no aviācijas drošības aģentūras. Daži vārdi pār nodevu finansējumu. Kā piemēram EASA, su vairāk nekā divas trešdaļas no budžeta, tie ir 80%, nāk no Eiropas Savienības eh, nozars. Mēs to nevaram ietekmēt. Mums Tas ir jāņem vērā, tāpēc, ka pirmkārt, mūsu pirmais mandāts ir nodrošības e, nodrošināšana un otrkārt Eiropas Savienības e, nozari attīstīt e, iekšējo tirgu un padarīt to vairāk konkurēt spējīgu ārpus Eiropas Savienības. Šie procenti mūsu budžetā neietekmē Eiropas Savienības budžetu, pilnībā finansē Eiropas Savienības industriju un domāju, ka uz šo daļu nebūtu samazinājums jātiecina, jo tas nekādā veidā neietekmē Eiropas Savienības budžetu. Paldies! Paldies par šiem precizējumiem, turpina priekšsēdētājs, vai vēl kāds grib izteikties? Tādā gadījumā varbūt eh, presā kungam uzdodams jautājums, vai varētu pievienot kādu elementu pār šo aģentūru īpašumiem, par to aģentūru kasēm, vai varbūt eh, ko. Um, komisija varētu gribēt dzirdēt atbildu šo jautājumu. Paldies par uzdoto jautājumu, jo tādā veidā var mazliet pareklamēt ražojumu, sagatavojumu dokumentu, un viens no tiem ir darba dokuments, kas tiek gatavots līdz ar budžetu projektu, tas ir uz 600 lapusēm, varbūt vairāk. Un tajā ir daudz uh, informācijas gan par aģentūrām atsevišķi, gan kopumā, gan par izpildu aspektiem, gan par budžeta, gan administratīviem aspektiem. Jūsu jautājums, vai ir īpašumi vai sava kase aģentūrai? Parasti tiek ņemta vērā aģentūras darbība iepriekšējā gadā, un gadījumā, ja ir kāds pārpalikums, starp ieņēmumiem un izdevumiem katrā aģentūrā, tas tiek ņemts vērā subsīdiju budžetizēšanai tam gadam, par kuru tiek gatavots budžeta projekts. Tādējādi, lai šis pārpalikums tiktu iestrādāts aģentūrā kā ienākums, kas tiek ņemts vērā. Un attiecīgi var koriģēt jaunos kredītus. Tas ir arī elements, kas mudina budžetizāciju veikt maksimāli precīzi kur ir pārpalikums pāri par 5%, tiek ieviests zināma veida soda nauda elements gada budžetizācijai, lai netiktu iesaldēti tie kredīti, kas netiek izmantoti. Tātad šis elements mudina precīzāk pārvaldīt pieejamos aģentūrai kredītus. Tālāk par īpašumu un, un aģentūras kasiem Eh, aģentūrai, kas ir pilnīgi autofinansējama pārpalikums, kas ar laiku ir izveidojies. Un pēc diskusijām tika lemts, ka tas tiks izmantots atsevišķos projektos bet šāds pārpalikums domāju, ka drīzāk ir kā anomālija jāuzlūko, jo anom, aģentūras mērķis nav uzklāt, uzkrāt pārpalikums, tās mērķis ir sniegt pakalpojums eh, nozarei, institūcijām, eh, sabiedrībai Un arī budžetizācija jādara veids tādā veidā, lai neuzkrātos nevajadzīgā veidā pārpalikumi, kā tas varbūt notiek dažās aģentūrās. Paldies par šiem precizējumiem, turpina priekšsēdētājs, es saprotu jūsu atbildi. Tomēr um, dažām aģentūrām uzskaitē tiek ņemts vērā to īpašums, kas ir aktīvi parādi un varbūt noderīgi būtu izveidots visaptvarošu pārskatu pār šo īpašumu situāciju. Mēs dažkārt būsim pārsteigti pār to, kas tādā vai citā veidā tiek iekļauts rezervēs, bet tās varētu būt papildu informācijas. Tālāk, ja citu jautājumu nav, tādā gadījumā es gribu pateikties, protams, delegācijai Trojkai, kas ir ieradusies mums izklāstīt situāciju aģentūrās, grūtības, ar kurām saskars aģentūras. un apzināties nepieciešamību samazināt administratīvos eh, izdevumus, apzinoties arī jaunos uzdevumus, kas tām nāks priekšā. Samazināšana ir ļoti bieži visērtākais instruments budžetā, bet eh, šādā samazināšana un nolīdzināšana reizēm ir akla. Mums ir jāņem vērā katrs uh, konkrētais gadījums. Mēs saprotam, ka var jau, būt jāveido klāsteri, jeb puduri, lai meklētu sinerģiju starp aģentūrām, kuras strādā tiem pašiem politiskajiem mērķiem, un varbūt par to mēs varēsim arī parunāt vēlāk. Ir izveidota darba grupa. Un godājamie aģentūru atbildīgie budžeta komitejā. Gribu jums to likt pie sirds ļoti rūpīgi sekošiem jautājumiem. Es apsveicu jūsu paveiktos pūliņus. Un apz, arī jūs apzināties, cik nopietni ir jāķers pie šiem samazināšanas jautājumiem, un varbūt arī mēs varētu pievērsties pašresursiem, kuri būtu kā finansējuma vesela iegula daudzām aģentūrām, un tām būtu funkcija regulēt arī finanšu institūcijas un novēr, mēģināt novērst sistēmiskus riskus, un šajos apstākļos aģentūras tīri likumiski balstoties uz padomis un parlamenta pieņemtiem eh, noteikumiem, var ķerties pie izdev maksājuma atgūšanas. Un tagad es gribu pateikties kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Mēs tiksimies pēc vasaras atvaļinājuma. Šķiet, ka visi jautājumi ir izskatīti. Un, ja visi jautājumi ir izskatīti, tad es sirsnīgi novēlu jums lieliskas vasaras brīvdienas. Mēs ķersimies pie darba jau 3. septembrī, kad ir mūsu sanāksme. Sagatavojieties, jo budžeta diskusijas mobilizēsies visai nopietni septembrī, un tad būs jārunā pār šīm um, neapmaksātajiem rēķiniem, tur vesela kaudze, kas ir sakrājusies. Un tagad mēs sēdi beidzam. Paldies visiem!